Es, eh, protams, nevēlos ļaunprātīgi izmantot parlamenta deputātu pacietību, bet vēlējos uzrunāt tos deputātus, kas atrodas zālē. Un, protams, sniegšu jums eh, arī informāciju. Pirms pusotra gada es eh, uzņēmos pienākumus kā brīvības tiesiskuma un iekšlietu komisārs. Protams, nu, vajadzēja arī uh, adaptēt datoru programmas, lai dalību valstis labāk varētu sastrādāties šajā jomā, lai sistēmas būtu efektīvākas. Tātad Schengens informācijas sistēma un vīza informācijas sistēma, jeb SIS un VIS, dalību valstis ņēma vērā to vienošanos, kas tika pieņemta 2003. gadā starp Eiropas komisiju un uh, eh, datorprogramatūru izstrādātājiem un esam novērojuši progresu pēdējo gadu laikā, un, protams, ir jārunā par e, programmu sadarbspēju ar sistēmām, lai visas nacionālās sistēmas būtu savietojams. Protams, šeit ir jāatzīmē arī tas, ka e, ir ļoti augsts līmeņa specifikācijas. Es vienmēr cenšos e, informēt Eiropas parlamentu par e, attīstības tendencēm šajā nozarē. Un pēc iekšlietu un tieslietu, iekšlietu un vispārējo lietu padomes 2008. gadā eh, Deprē kungs, kas bija līdes, Lībe komitejas priekšsādātājs, tika informēts par sasniegto progresu, ko Elio kungs arī saņēma vēstules kopēju, viņš bija atbildīgais referents par datu ievietošanu SIS sistēmā. Un mēs patiešām esam uzmanīgi sakojuši attīstībai abās frontēs, ja tā drīkst teikt. Mēs, protams, pievērsāmies arī caurskatāmībai un tādēļ vēlētos jums sniegt papildus informāciju. Patiešām projekti ir apjomīgi, tur ir jāiegulda ārkārtīgi daudz darba, gan e, VIS, gan SIS sistēmās, un e, tomēr rodas daudz problēmu, ņemot vērā lielo laika un e, naudas apjomu, kas ir jāiegulda abās sistēmās. Un, protams, mēs nevaram tagad vēl apmierināt, berzēt rokas un teikt, ka ir sasniegts ideālais stāvoklis. Dažādi dalību valstu eksperti saka, ka SIS sistēma joprojām sastopas ar dažādiem šķēršļiem. Un VIS sistēma skar e, ļoti nozīmīgu jomu un sākotnēji specifiskie dati nespēja izturēt dažādas izmēģinājuma fāzes, un mēs ar dalību valstīm vienojāmies, ka mēs vēlamies šīs specifikācijas nedaudz modificēt, lai izmēģinājuma fāzes varētu pabeigt pēc iespējas ātrāk. Tālāk runājot par SCS2 kopīgi ar prezidentūru, ar dalību valstīm, ar līgumu slēdzējiem, ar komisiju, mēs vērojam, uh, kā tika īstenotas vispārējo un uh, iekšlietu padomes pieņemtie secinājumi uh, eh, 5. jūnijā. Iesaistītās puses. Tun. Eh, kā iesaistītās puses uh, veids šo izmēģinājumu, ko, kam ir dots vārds stūrakmens. Un, protams, Komisija arī ārkārtīgi uzmanīgi vērtē sasniegto progresu. Mēs arī konsultējamies ar iesaistītajām pusēm, lai varētu noslēgt visus nepieciešamos līgumus. Un mēs runājām par uh, to, ka ir uh, pagaidām uh, aprēķināts līdzekļu pārpalikums, kas sastāda miljonu 26 eiro, 26 tūkstoši eiro. Uh, mēs esam uh, arī uh, runājuši par soda naudām, kas tiek uh, uzliktas līgumslēdēju pusēm, ja viņi neizpilda vienošanās. Un attiecīgā uzņēmuma priekšsēdētājiem arī tika paziņots, ka uh, vajadzēs rēķināties ar sankcijām, ja darbs netiks izpildīts laikā. Es vēlējos ar šo kungu satikties, lai viņš man paziņo par tām problēmām, kas viņiem ir radušās, izstrādājot visnepieciešamo programmatūras sistēmai. Un jūnija padomē eh, komisija jau apņēmās uzsākt turpmākus soļus, lai varētu izstrādāt arī alternatīvu scenāriju un eh, varētu arī izpildīt visus nepieciešamos priekšnosacījumus tehniskā kontekstā, lai šīs programmas būtu patiešām darboties spējīgas. Tik izstrādāts jauns darba grafiks. Un tam ir jātiek iedzīvinātam likuma formā, tādēļ komisija piedāvāja grozījumus eh, attiecībā uz migrācijas instrumentu SIS sistēmas ietvaros. Un, protams, mēs arī konsultējāmies ar Eiropas parlamentu. Es ceru, ka mēs vēlāk varēsim arī detalizētāk izskatīt šo dokumentu. Ja mēs runājam par eh, VIS projektu, līgums slēdzēja puse 2009. gada aprīlī sāka vairākus izmēģinājumus, lai varētu novērtēt eh, sasniegto progresu. Bet, diemžēl, Viņi nevarēja izpildīt visus priekšnoteikumus, kas bija noteikti atrunāti šajā līgumā, un tas prasīja vairāk laika nekā sākotnēji paredzēts. Un komisija uzlika soda naudas, tādēļ, ka izpildītājs nebija uh, paspējis darbu paveikt saulaicīgi, tika veikts arī dažādas uh, modifikācijas, un es neuzskatu, nu varbūt, ka es maldos. Tātad es neuzskatu, ka šeit varētu būt kādas uh, problēmas programmas izveidē, un viss varētu būt pabeigta tātad šī sistēma 11. novembrī šajā gadā, bet dalību valstīm, protams, ir eh, jāatjauno un jāaktualizē esošās sistēmas, lai tās varētu ieviest VIS e pilnā apmērā. Un vismaz trijās dalību valstīs joprojām ir milz problēmas. Šīs dalību valstis arī ir kavējušās darba veikšanā un kavēšanās uh, ir pat uh, lielāka nekā kavēšanās uh, mēģinot palaist centrālo sistēmu. Šobrīd Mēs kopīgi ar dalību valstīm uzmanīgi analizējam situāciju, lai varētu piedāvāt jaunu grafiku, kad varētu palaist VIS sistēmu. Protams, mums ir nepieciešama skaidra vīzija, kad varētu beigt izmēģinājums, kad varētu beigt uh, centrālās sistēmas izmēģinājumu fāzi. Un piekdien vakarā man bija tikšanās ar izpildītājiem, un uh, man radās pašpaļāvība, ka projektu varētu noslēgt 11. novembrī. Un tad mēs varētu arī zināt, vai darbs vainagosies panākumiem vai nē, arī attiecībā uz dažādiem izmēģinājumiem. Un, uh, lai kas arī nenotiktu ar uh, nacionālajām un centrālo sistēmu, visām sistēmām ir jābūt gatavām konkrētā uh, dienā, un uh, es uh, varbūt nevaru jūs tagad informēt par konkrētiem datumiem, un es atvainojos uh, par tādu garu tehnisku detaļu izklāstu, bet es vienkārši vēlējos jums uh, vairāk tā ilustrējošāk pastāstīt par uh, SIS-2 un visu sistēmu jomā sasniegto progresu. Ja mēs runājam par uh, dažādiem riska profiliem, tehnisko uh, budžeta risku, uh, Protams, visām pusēm, arī izpildītējiem, ir jāuzņems sava atbildības daļa, ir piešķirts pietiekami liels uh, finansiālais segums un uh, saistība apropriācijas, ko piešķīra komisija SIS divi sistēmai, ir nedaudz vairāk par 80 miljoniem. Un kādi 44,5 miljoni jau ir tikuši iztērēti. un saistības, kas tika piešķirtas VIS sistēmai, bija 74,5 miljoni. Un runājot par budžeta izpildi, gandrīz 43,3 miljoni jau ir tikuši izlietoti. Un tas sasaucas ar līdzvērtīgiem projektiem, kas jau ir tikuši īstenoti gan Eiropā, gan arī citos kontinentos. Un es vēlreiz vēlējos atkārtot, es noteikti informēšu parlamentu par pilnīgi visiem uh, jaunumiem, par attīstību, kas uh, notiks, par to, kas notiks arī budžeta jomā, mēģinot palaist abas sistēmas bet ja mēs vēlamies palaist gan SIS-2, gan visas sistēmas un panākt, lai tās būtu patiešām efektīvas, darboties spējīgas, mums ir jāiegulda daudz darba un, protams, arī jāņem vērā tas, ka mūsu ceļš nevienmēr būs glūts un ka tajā var būt dažādi šķēršļi, kas mums būs jāpārvar kopīgi. Es ceru, ka parlaments man sniegs savu atbalstu, ja tas man būs nepieciešams. Un, protams, uh, Mēs uzmanīgi sekosim abu sistēmu darbībai, un es ceru, ka tās stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies uh, Barokungam, turpin priekšsēdētāja, un tagad dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais uzstāsies Saimons Busitils divas minūtes. Viņš uzstājas tautas partijas grupas vārdā. Lūdzu. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Es vēlētos sākt ar pateicību. Pateicību Barokungam par šo te paskaidrojumu. Un no mūsu puses vēlētos paskaidrot, kādēļ mēs gribējām šīs debatas. Mēs tās gribējām tādēļ, ka e, Schengen zona mums ir ārkārtīgi svarīga, jo e, Schengen zonā cilvēki var brīvi pārvietoties. Mēs vēlamies šo pilno brīvību mūsu pilsoņiem Schengens telpā, uh, Un e, tieši tādēļ mēs e, veidojam e, SIS sistēmu, jauno SIS sistēmu, mēs tātad pārveidojam veco sistēmu, lai iegūtu jauno, lai šī sistēma pilnīgāk nodrošinātu pārvietošanās brīvību no vienas puses, bet no otras puses liektu jebkādu pārvietošanās brīvību dažādiem krimināliem elementiem. Un SIS eh, divi sistēma ir ļoti svarīga, un tā jau sen bija jābūt gatavai, taču, diemžēl, šis darbs nav laikā paveikts. Un, ja, diemžēl, šī kavēšanās ir diezgan ievērojama. Un tieši tādēļ mēs komisijai uzdodam šos jautājumus, jo mēs vēlamies zināt, kādi tad tam ir iemesli, kādēļ ir šāda kavēšanās un kādas garantijas iespējams dot uh, par to, ka šī sistēma gal galā tiks ieviesta un uh, darbosies tā, kā tas ir paredzēts. Un mūsu galvenais mērķis gal galā ir strādāt kopā ar komisiju, lai nodrošinātu to, ka visa Schengenas uh, telpa strādā pilsoņu interesēs. un tā pašā laikā neielaižot pie mums tos, kam ir slikti nolūki. Paldies! Tālāk eh, došu vārdu Morais kungam. Paldies, komisār, par to, ka ieradāties šodien šeit, lai paskaidrotu, kas notiek, un mēs ļoti augstu vērtējam to, kā jūs to darāt. Es vēlētos varbūt paskaidrot nedaudz vairāk, un pie, pie tā, eh, ko Bustilkungs jau teica. Uh, jo mēs esam satraukšies par to, kā, kā veids datu migrācija no uh, eh, SIS-1 uz SIS-2, un jūs droši vien saprotat, kāpēc mēs esam nākuši klajā ar šo rezolūciju. Kaljā kungs jau eh, kādu laiku par to runā un cenšas pievērst uh, jūsu uzmanību. Un šīs te nopietnā kavēšanās ir satraucoši, taču galvenais mums ir caurskatāmība un skaidra atskaitīšanās līnija. Uh, par šo darbu un kā uh, koplēmumu pieņēmējs un līdz likumdevējs parlaments ir jāinformē par šīs sistēmas izstrādi, kā mēs to esam jau vairāk kārt prasījuši agrāk. Un mūsu rezolūcijā uh, Eh, mēs neprasām neko eh, nesaprātīgu. Mēs vēlamies tiešām atsaukties uz to, kādu informāciju jūs sniedzāt mums šodien. Mēs vēlamies zināt, kāda ir situācija, kāda ir iemesli, eh, kāpēc netiek ievērot termiņu, kā šīs problēmas tika atrisināts. Ir ļoti svarīgi, ka lai tik svarīgs projekts kā šīs, kurš ietekmēs gan Eiropas, gan ne Eiropas pilsoņus, tiktu attīstīts caurskatām atklātā veidā. Runājot par atskaitīšanās līnijām, arī tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tehniskās problēmas, ko mēs redzam eh, progresa izstrā, eh, projekta izstrādē, uh, E, īstenībā neveicina uzticēšanos. Tā tas notiek ar daudzām šīm lielajām datu bāzēm. Un, protams, ka arī dalībvalstīs ir grūtības ar savu datu bāzi izstrādāšanu. Mums arī tādas ir bijušas. Un e, sabiedrības uzticēšanās šādām sistēmām ir ārkārtīgi svarīga. Un tieši tādēļ mums ir jāskatās pāri, varbūt politisko partiju problēmām un jās, e, nesaskaņām un jāstāsta, kā mēs varam atrisināt šīs problēmas. Uh, Mums ir jāmācās no tā, eh, kas ir noticis līdz šim, lai mēs varētu uzticēties šīs sistēmām, un visbeidzot mums ir eh, vajadzīgs pilnīgs pārskats. Gal galā šeit ir runa ne tikai par tehnisku sadarbību, bet par sabiedrību, eh, plašāku sadarbību un sabiedrības uzticību šīm sistēmām. Un tādēļ ļoti atklāti ir jāskatās uz šiem jautājumiem ar kaut kādiem rezultātiem. Herzlichen Dank! Paldies! Nākamā uzstāsies Bernies Sāra Latforda Aldi grupas vārdā. Viņai dotas 5 minūtes. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Dievs, man nekad nav bijis tik daudz runas laika. Visu desmit gadu laikā, kopš eh, esmu deputāte, tās ir patiešām luksus, un es domāju, ka varbūt pat visu to neizmantošu. Es arī esmu pateicīga Barokungam par to, ka viņš eh, šeit šodien ir, ka viņš mums ir pastāstījis par problēmām. Un uh, es tikai domāju, ka mums nevajadzēja tik ļoti ilgi prasīt, lai kāds mums eh, šo jaunāko informāciju sniegtu. Jebkuram, kam ir kaut kāda izpratne par uh, sabiedriskajā sektorā ieviešamiem lieliem IT projektiem, mēs ļoti bieži sastopamies ar šīm tehniskajām un budžeta problēmām. Taču, diemžēl, tad, kad tiek izstrādātas divas tik uh, sarežģītas sistēmas, gan uh, eh, SIS-2, gan VIS sistēma, tad uh, Protams, šeit mums ir jārunā par to, ka šīm sistēmām jānodrošina drošības, Eiropas Savienības drošība un vīzu politika. Tātad, cik šīs sistēmas ir uzticamas? Uh, Un, protams, ka mēs izjūtam spiedienu, ka mums ir jāveic viss likumdošanas darbs saulēcīgi, jo mēs, protams, gribam, lai viss darbotos, un tam jau vajadzēja notikt. Un uh, skaidrs, ka jebkura kavēšanās programmas izpildē ir ļoti sarūktinoši. Es vēlējos uzdot jums jautājumu, e, kādas sekas tas radīs vīzu pieprasītājiem? vai mums būs ļoti daudz eh, apmulsušu cilvēku, jo pēkšņi, eh, jo nāks tikt galā ar eh, pāri par miljonu vīzu pieteikumiem. Varbūt mums te ir jāmeklē kādu izpildu aģentūru pakalpojumi, lai varētu tikt galā ar šīm lietām. Tālāk runājot par līgumsodiem, eh, kas ir saistīti ar visu sistēmas kavēšanos, vai jūs varētu pastāstīt, kādi ir šie līgumsodi, par eh, ko mēs šeit runājam un kādas papildu izmaksas varētu, mēs varētu sagaidīt? Un vai jūs nevarētu mums pastāstīt, vai jūs joprojām uzticaties pasūtījumu izpildītājam, izstrādātājam, vai arī mēs šeit eh, raugāmies uz potenciālu iespēju, kā līgums tiks lausts. Eh, autors, acīm redzot, šeit ir eh, runājis par to, ka bū, vajadzētu būt aģentūrai, kam ir, kas kopīgi pārvalda gan SIS, gan potenciāli citas savietojums datubāzes nākotnē. Varbūt vajadzētu vēlreiz atgriezties pie šī jautājuma, runājot eh, par plašu datu eh, apjomu, datu bloku vākšanu, jo šeit mums visu laiku ir jāsastopas ar privātās dzīves neaizskaramības eh, principu aizsargāšanu. Pašreizējais novērtējums par SIS-2 ir tāds, ka 2011. gada pēdējā ceturksnī šī programma sāks strādāt. Taču šeit mēs atkal varam sekot tam, kā tas īsti ir noticis. Un kas notiks 2012. gadā, kad, kad notiks Olimpiskās spēles uh, Londonā? Jāsaka, ka Briti uh, Lietuvānijas valdība savulaik nepievienojās Schengenai un SIS-1 sistēmai un sacīja, ka mm, mēs pagaidīsim līdz SIS-2 Taču, lai gan mēs sakam, ka mēs it kā neuztraucamies par drošību, es gribētu teikt, ka tas ir zināmā mērā drauds Eiropas drošībai, ja Lielbritānija negūs pieeju uh, SIS informācijas sistēmas vismaz tai kriminālo brīdinājumu sadaļai. Uh, pirms, ilgi pirms Olimpisko spēļu sākuma. Uh, Uh, Londonā. Tātad, ko jūs domājat par šo periodu? Uh, es, protams, uztraucos savu vēlētāju vārdā, jo mēs tiešām uztraucamies par drošību. Un ir tātad, lūk, šie visi jautājumi ir tie, ko es gribēju jums uzdot, un liels paldies par uh, jūsu klātbūtni. Paldies. Tagad zaļo grupas vārdā izteiksies Tatjana Ždanoka. Trīs minūtes. Yeah, thank you. I... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī savas grupas vārdā gribētu pateikties uh, komisāru kungam par sniegtajiem paka, uh, paskaidrojumiem, un mēs arī, protams, rūpīgi sekojam situācijai ar SIS-2 un viss. Bet es gribētu izteikt Dažs, jaut, dažs eh, komentārs kas, eh, par jautājumiem, kas mūsos eh, rada bažas. Piemēram, biometrisko datu izmantošana. It īpaši VIS un SIS-2 sistēmās. Un es gribētu pasvītrot, kāda ir mūsu pozīcija izmantojot šo iespēju. Un tāpat kā uh, Sāra Latvārds kundzes esmu. Uh, Eh, pateicīgi par to, ka man šovakar ir iespēja runāt nevis desmit, bet sešas minūtes, kas, protams, arī ir ļoti daudz. Eh, mē, mums ir tiešām žēl, ka arvien vairāk uh, iestāžu būs iespēja piekļūt, piemēram, SIS-2 sistēmai. Uh, Un e, šī sistēma jau kļūst par tādu vispārēju kontrolas un uzraudzības sistēmu. Tādēļ mēs gribētu atgādināt, ka visaptverošs ietvers datu aizsardzībai, kas balstīta uz attiecīgu tiesisku instrumentu pieņemšanu, kas paredz minimālos tiesiskās aizsardzības rīcības procesuālajās normās, ir obligāts priekšnosacījums šādu jaunu sistēmu ieviešanai. Tāpat mēs gribētu norādīt, uz sadarbības trūkumu no padomas puses. Piemēram, atteikšanās izmantot koplēmu pieņemšanas procedūru attiecībā uz ieviešanas pasākumiem. Un es neesmu pārliecināta, vai mēs regulāri saņemsim ticamu informāciju par izmēģinājumu, izmaksām un tam līdzīgi. Es negribu atkārtot to pašu jautājumu, ko mēs gribētu uzdot Barau komisārām par uh, līgumu izpildi un ar uh, to un no tā izrietošajām saistībām, un, nu, piemēram, kas notiks, ja izmēģinājuma testi būs neapmierinoši, un tad mēs gribētu zināt, kādas būs izmaksas. Šī situācija ir vēl viens pierādījums tam, ka mēs varētu izvairīties no daudziem šādiem nepatīkamiem jautājumiem, ja parlamentam būtu atļauts jau no paša sākuma uh, pilntiesīgi un pilnesinīgi piedalīties šajā procesā. Un es ļoti ceru, ka šis gadījums vēlreiz pierādīs to, ka ir pienācis laiks beidzot sadarboties. Paldies! Paldies! Nākamais Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā uzstāsies Timotīs Kirkhope uz divām minūtēm. Lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze, kā jau ECR grupa mēs parakstījām šo kopīgo eh, prasību, un es domāju, ir ļoti būtiski, ka mēs esam organizējuši šāds debats. Mums ir jāpieprasa, lai komisija atskaitās par sasniegto progresu, tad, kad tā iztērē Eiropas eh, nodokļu maksātāju naudu. Protams, eh, šeit jārunā arī par to, ka visa sabiedrība ir ieinteresēta uzzināt par to, kāds progress ir sasniegts šajā jomā. Mēs šeit runājam arī par tādiem jūtīgiem jautājumiem, kā piemēram personas datu un datu apmaiņa. Un es domāju, ka neviens neapšauba šī projekta dzīvotspēju, bet jāpadomā par to, cik ātri to būs iespējams izsnauts, kādēļ ir tik daudz naudas iztērēts un kādēļ ir pieredzēta tāda kā, kavēšanās, kādēļ deficīti nav novērsts pietiekam ātri. Mēs vēlamies arī, lai viss norisinātos pietiekam caurskatām un tiktu ievērot visi finansiālie aspekti. Kā mūsu rezolūcijā ir norādīts, apvienotā karaliste nav Schengenes dalība valsts pašreiz, bet eh, es domāju, ka daudzas citas dalība valstis nevēlēsies kļūt par SIS sistēmas locekliem, kamēr nebūs rasts labs risinājums. Un ja mēs runājam par izildītājiem, eh, vai arī viņiem ir jāuzņem savu atbildību, ja viņi nodara kādu kaitējumu sistēmai, komisijai ir jāsniedz pietiekami plaši paskaidrojumi par eh, to, ko viņi ir padarījuši, lai mēs varētu joprojām uzticēties pašreizējiem izpildītājiem, ar ko ir noslēgt līgumu, un lai sistēma sāk darboties darboties pēc iespējas nevainojamāk. Vai vispār šim projektam ir paredzama kāda nākotne, vai visa iniciatīva ir iedragāta pašā tās saknē? Kā jau Barokungs teica, vairākas valstis kavējas, bet es domāju, ka ja mēs paši neradam pietiekam augstu uzticības līmeni, mēs eh, diez vai varam viņus vainot. Eiropas parlamentam regulāri jāsaņem informācija par uh, sistēmas attīstību un uh, par esošo situāciju. Un es Eh, vēlētos, lai komisija pēc iespējas ātrāk atbildētu uz manas un kolēģi uzdotiem jautājumiem. Paldies, paldies turpiem priekšsēdētāji, un tagad uzstāsies eh, Kornēlija Ernsta skundze, GOE un NGL grupas vārdā. Pusotra minūte, lūdzu. Jetzt. Zunächst will ich sagen, dass Paldies, priekšsēdētājs kundze es vēlējos teikt, ka mēs neatbalstam tās bažas, ko izsniedz tautas partijas politiskā grupa. Tas ir ļoti vienkārši. Mēs domājam, ka nevajag pāriet no SIS 1 uz SIS 2, un tas ir arī politiski nepareizais solis. Un tā mēs domājam trīs iemeslu dēļ. Pirmām kārtām šeit tiks vienkārši jaukti slepeno izlūkdienestu un policijas dati, un radīsies tāda datu sistēma, kas vispār vairs nebūs kontrolējama. Tālāk personas dati šeit nebūs aizsargāti, to nav iespējams garantēt. Otrām kārtām biometriskie dati, kas tiks ievietot šajā sistēmā, sistēmā. Trešām kārtām es domāju, ka SIS-2 varēs izmantot arī cīnoties pret nelegālo imigrāciju. Kāds ir mūsu priekšlikums? SIS-1 SIS eh, viens sistēmu varētu izmantot, to varētu attīstīt tālāk un izmantot arī turpmāk, nevis pāriet uz SIS divu sistēmu. Es domāju, tā ir pietiekami pragmatiska pieeja, neskatoties to, ka mums ir arī daudz nelabvēlu kritiķu. Ņemot vērā pašreizējo pieeju, mēs nevaram darboties, izmantojot to arī turpmāk. Es varu izteikties arī ļoti vienkārši. De facto SIS divi ir cietus neveiksmu un vienkārši tur uh, tagad. Uh, mēģināt lavierēt ap to kā tādu karstu putras katlu nav nekādas jēgas un e, jāpadomā arī par mūsu nodokļu maksātāju naudas ietaupīšanu, nedrīkst to šķērdēt aplam arī turpmāk. Tādēļ mm, vēlējos, lai jūs uzklausāt manas bažas, bet mēs neesam nobežījusies par nokavēšanos attiecībā uz SIS2, jo mēs uzskatām, ka nevajag uz to pāriet. Un e, Saksijas e, federālajā pavalstī netālu no Polijas un Čehijas Es pati esmu no šī reģiona un tādēļ varu ļoti labi runāt par to, kas tur notiek. Tātad mēs varētu runāt par labāku stabilizāciju un arī labāku sadarbību tieši šajā reģionā, jo tas atrodas pierobežā. Paldies! Tagad uh, runās pārējie deputāti. Pirmais Koeljo kungs. Trīs minūtes. Obrigada, senhora Presidente. Senhoras... E Paldies, priekšsēdētājs Konza. Godātie deputāti! Es gribēju vispirms pateikties Baro kungām par paziņojumu, kaut arī eh, es domāju, drīzāk mums vajadzēja uzklausīt arī padomi. Jo, protams, vieglāk ir mm, mm, mm, vainot visā komisiju un, un, un viņi te grillēt ar jautājumiem, bet Tātad šī likumdošana stājās jau spēkā 2007. gada martā. Jaunā sistēma joprojām nedarbojas. Daži cilvēki uzskata, ka tā nesāks darboties pat līdz 2012. gadam. Citi vispār apšāba šī projekta. Um, dzīvot spēju. Un te iet runa ne tikai par SIS-2, bet arī par visu. Šos projektus realizē viens un tas pats uzņēmums. Uh, Es, protams, ticu uh, komisijas priekšsēdētāja vietniekam Barokungam, kurš savas politiskās karjeras laikā vienmēr ir izrādījis kompetenci. Un mēs zinām, ka uh, SIS projekts vienmēr ir uh, ticis kavēts un mm, tas nav ritējis gludi nekad, bet es domāju, ka komisijai arī ir jāuzņemas uh, daļa savas atbildības, kā arī uzņēmumam ir jāuzņemas atbildība, kurš bija atbildīgs par centrālās sistēmas izveidošanu. Bet mūsu pienākums un tiesības ir prasīt paskaidrojumus no komisijas, jo mums ir nepieciešama stingrāka kontrola pār ārējām robežām, mums ir nepieciešama biometriskie dati un mums ir nepieciešams arī atbilstošās elektroniskās saiknes. Ir paredzēti testi 2010. gada vasarā un, un šī gada beigās. Nolūks ir uh, pārliecināties par SIS-2 darbības drošību 72 stundu periodā un parādīt, ka tiek nodrošināta arī uh, datu saskaņotība. Bet es gribētu zināt, vai pastāv kāds risks veicot šo testēšanu decembrī. Otrakārt, vai tā ir taisnība, ka, lai samazinātu risku, uh, tika ierosināts samazināt valstu skaitu, kas piedalīsies šajā izmēģinājumā? Treškārt, vai uh, šo izmēģinājumu veikšana tiek uzskatīta par kaut kādām papildus prasībām, kas nozīmēs arī papildus izmaksas, vai arī tā jau ir paredzēta iepriekšējā līgumā? Jautājums arī, kādas naudas summas tikušas izmaksāts dažādiem dienestiem. Piektkārt par kavēšanos un par dažādām problēmām, kas saistīts ar izņē, izmēģinājumiem, vai tas ir novedis eh, pie um, soda naudu aprēķināšanas darba izpildītājiem, un ja jā, tad kāds ir bijušas šīs naudas summas. Tālāk komisija norādīja, ka ja notiks uh, eh, pāris lēkšanās, uh, eh, Tad jautājums ir, ko tas nozīmēs SIS-2 sistēmai, tad ja mēs iz, izvēlēsimies citu darbu izpildītāju. Un vai tā ir taisnība, ka Rumānija ir izstājusies no spēles un domā par pievienošanos viss? Paldies! Paldies! Jā nu, visi tīri labi iekļaus runāšanas laikā un arī esam strādājuši ātrāk nekā paredzēts un es tikai ne, vienu reizi eh, pavicināju savu āmurīti, bet nu tomēr vajadzētu ievērot runāšanas laiku. Un tagad Štraserkungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādātājs kundze, es arī uh, centīšos iekļauties man atvēlētajā laikā. Mēs atbalstam SIS-2 ieviešanu un es esmu pats kā. Uh, 2000. Gads, 2000. gada sākumā, kā iekšlietu ministrs, runājis par to, ka sistēma ir jāievieš. Toreiz mums apsolīja, ka tā sāks darboties 2007. gadā. Es domāju, šī sistēma ir arī pēc iespējas ātrāk nepieciešama jaunajām dalību valstīm, lai tās varētu arī katra savu akmenīti iebūvēt šajā lielajā drošības arhitektūrā. Bet joprojām SIS-2 vēl nav kļuvusi par realitāti. Es domāju, ka šī kavēšanās ir jāanalizē, tas jādara skaudri un ne nesaudzīgi un ir jāuzdod pareizie jautājumi, ir jāmeklē konsekvences. Un mums, protams, vajadzētu arī gūt mācību nākotnē tādā ziņā no savām kļūmēm. Vajadzētu garantēt, lai komisija darītu visu, kas nepieciešams, lai SIS divi projekts kļūtu par panākumiem, un jāņem vērā arī varbūt nevienmēr veiksmīgie izmēģinājumi rezultāti, jo patiešām nav nekādas jēgas tagad kaldināt milzu kompromisus, jo tie ietekmēs gan sistēmas garantijas, gan arī tās stabilitāti. Tādēļ mums vajadzētu papildus uh, izdevumus eh, tomēr aprēķināt un izvairīties, lai dalību valstīm eh, vajadzētu tos eh, kaut kādā veidā sekt. Tieši tādēļ ir jāgarantē simtprocentīga caurskatāmība, ir jārunā skaidra valoda un dalību valstīm ir jāpastāsta, ap ko tad īsti lieta grozās. Un tas nozīmē, ja nepieciešams, ir jārēķins arī ar finansiālām sekām, kādas būs nepieciešams, lai projekts varētu īstenot. Paldies! Paldies! ne tikai par eh, to, ka jūs eh, pat runājāt īsāk nekā jums bija atvēlēts. Eh, tagad došu vārdu Editei Bauerei uz divām minūtēm. Tošūr, 2006-ban, amikor az új tag... Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2006. gadā jaunās dalībvalstis bija gatavas pārņemt Schengenas akī, Un viens no priekšnosacījumiem bija, uh, lai spēkā būtu stājusies SIS-2 sistēma. Tagad esam pieredzējuši, ka sistēma joprojām nedarbojas un iespējams, uh, ka tas nav noticis uh, tādēļ, ka nav īstenot visi tehniskie parametri kad toreiz Portugāles prezidentūra nepiedāvāja nekādu jaunu risinājumu, lai varētu turpināt izmantot esošo SIS viens sistēmu, uh, Eh, mēs nevarējām garantēt to, lai jaunās dalība valsts varētu pārņemt Schengens akī. Mums vajadzēja slēgt jauns vienošanās, piesaistīt jauns budžeta līdzekļus, lai varētu SIS-2 padarīt par realitāti, lai gan es domāju, ka tāpat vajadzēja finansēt arī SIS-1. Es domāju, tagad mēs runājam par tādu dubulto finansējumu, tas maksā papildus naudu mūsu nodokļu maksātājiem, un tas nav labi. Un, protams, investīcijas, kas kas ir jāiegulda, lai garantētu mūsu pilsoņu drošību, vienmēr ir atbalstāms, bet es nezinu, vai šeit mēs varam runāt patiešām par tādu uh, pasākumu, kas būtu vainagojies panākumiem. Protams, uh, runājot par kavējumiem, tas ir jānosoda. Un vēlējos uzsvērt kolēģi teikto. 2001. un 2002. gadā līdz pat 2007. gadam notika sistēmas um, izstrāde, tā vismaz tas tika paredzēts. Tagad tiek runāts, ka varbūt pēc desmit gadiem mēs kaut ko tādu sasniegsim. Komisāra kungs, mēs taču nevaram pieļaut, ka šajā sistēmā ir tik daudz vājo ķēdes posmu, kā aizvien eh, palaišanas datums tiek pārlikts un pārlikts un pārlikts un ir kavēšanās. Nu, to taču nevar pieļaut. Un kas Eh, nu, tur notiek, kas eh, atrodas zem tā visa. Varbūt, ka dažas valstis apzināti vēlas panākt šādu kavēšanos. Nu, kādas garantijas ir, ka eh, SIS-2 stāsies spēkā tad, kad jūs apsolat, un varbūt, ka attiecībā uz visu tas pats atkārtosies. Paldies! Paldies Bauers kundzei! Tagad uh, uzstāsies runātāja brīvā mikrofona procedūrā, un Elzbieta Ļukacievska ir pieteikusies vienu minūti jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par eh, šo te kavēšanos un problēmām ar eh, SIS divu ieviešanu, ir prognozes, ka tā nesāks darboties līdz 2011. un pat līdz 2015. gadam. Un līdz ar to Eiropas Savienība ir nolēmusi pārbaudīt funkcionalitāti. Ja sistēma nebūs funkcionāla, tad mēs sāksim ieviest eh, alternatīvu plānu, lai pilnveidotu SIS vienas sistēmu. Un tādēļ ir jautājums, vai komisija, ja jau ir šāds alternatīvs plāns, kādā veidā jūs risināsiet jautājumu par investīcijām, ko ir veikušas eh, daudzas dalībvalstis, kas ir iegādājušās eh, iekārtas un aparatūru, lai ievies šo jauno sistēmu. Tātad, un kā jūs eh, piedzīsiet līgumsodus? Paldies, vairāk neviens kolēģis nav pieteicies brīvā mikrofona procedūras ietvaros, tādēļ došu vārdu komisija, komisāram eh, Barokungam. Lūdzu. Merci, madame la présidente. Évidemment. Euh... Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Protams, es nevarēšu tolīt atbildēt uz visiem jautājumiem, kas man tika uzdot, jo to bija daudz. Bet uh, Šī brīdī attiecībā uz visu mēs esam diezgan sarežģītā situācijā. Pirms būs šī te testu sērija, tad pārbaudīsim, tad testu sērija notiks, tā ir plānot 11. novembrī, tālāk mēs pārbaudam šo milestone stadiju. Uh, Mm, un tas ir pamat kritērijs, kam ir jāatbilst eh, visām tehnoloģijām, tad redzēsim, kas notiks. Bet es vēlētos pateikties visiem, eh, kas izteicās, un es ļoti vēlos, lai parlaments iesaistītos visos procesos. Es gribētu atgādināt, ka eh, šīs sistēmas ir ļoti plašas, un tajā ir iesaistītas visas dalību valstis un visas dalībvalstis e, vēlējās panākt divus mērķus. Pirmkārt, nodrošināt pārvietošanās brīvību, otrkārt, nodrošināt drošību. Un tāpēc es centīšos atbildēt vismaz uz dažiem jautājumiem. Piemēram, pārnes e, Latvarda ļoti cieši sekojusi šo, šo notikumu attīstībai, šī projekta izstrādēji. Un es gribētu teikt, ka viss sistēma tiks pārbaudīta 11. novembrī. Un tad mēs redzēsim, vai mums ir nepieciešams tur kaut ko mainīt. Un viss sistēmas arhitektūra un dizains šķiet ir labs, un tur varēs izdarīt nepieciešamos labojumus. Tomēr tests būs izšķirošais, kas mums parādīs, vai mums ir jāpārskata līgums, bet vēl ir par āgru. Mums ir jāsako darba grafikam. 2005. gadā padome nolēma, ka ir jāievieš viss, un tas ir jādara dalībvalstīm koordinētā veidā. Un tieši tādēļ šī te e, regula ir paredzējusi, ka um, sistēma tiks palaista tikai tajā brīdī, kad visas dalība valstis būs tehniski gatavas uh, to atbalstīt tehniski visos uh, reģionos. Un uh, tālāk ir uh, reģioni, kas mūs īpaši interesē no migrācijas plūsmu viedokļa, piemēram, uh, Ziemeļāfrikas valstis. Tādēļ šī puse ir tā, kas īpaši mūs interes, bet, interesē vairāk, bet arī pārējām dalību valstīm, Eiropas Savienības dalību valstīm ir jābūt gatavām uh, pārvaldīt visu sistēmu. jo pavisam nebūs pieņemama tāda situācija, ka centralizētā sistēma strādās labi, bet atsevišķi dalība valstis atpaliks un līdz ar to nāksies eh, turpināt visu laiku pārbīdīt eh, termiņus pirms palaist sistēmu pilnībā. Pārnese Latvardē vēlētos vēl sacīt, ka es ceru, ka mēs esam pavirzījušies uz priekšu, bet jums ir taisnība. Mēs eh, tiešām eh, vēlētos redzēt eh, iespēju Lielbritānijai pievienoties uz Olimpisko spēļu laiku vai pirms tam. Runājot par vīzām, es ceru, ka visu sistēmu tomēr mēs pārāk ilgi nepārvilksim termiņus. Jo pretējā gadījumā mēs riskējam ar to, ka mums nāksies apstrādāt ārkārtīgi daudz vīzu pieprasījumu eh, dažādos Eiropas Savienības konsulātos. Eh, Ždanoks kundze runāja par biometriskajiem datiem un par to, kā tiks kontrolēta pieeja eh, šiem datiem, cik tā būs droša no data aizsardzības viedokļa. Bet šeit, protams, būs noteikti pamat eh, nosacījumi, kas to regulēs. Ernstas kundze. Es, protams, ņēmu vērā, ko jūs sacījāt un ko Koļo kungs sacīja un arī Kirkop kungs. Kēljo kungs arī ļoti labi pārzina SIS-2 sistēmu, un tāpēc es centīšos sniegt viņam noteiktas atbildes. Un uh, droši vien, ka rakstveidā, jo viņš man uzdeva vesels septiņas jautājumus, kas prasa sīkāku izskaidrojumu. Eh, es vēlētos teikt, ka komisija ir spērusi mm, noteiktus soļus un eh, sārunas ar eh, līgumslēdzēju, tātad izpildītāju, un ir, ir vienošanās ar dalību valstīm arī par attiecīgo iekārtu iegādi pirmajam testēšanas periodam. Un jāsaka, ka mūsu izpildītājs sacīja, ka ir tādas noteiktas prasības, kas mums šo te pirmo e, fāzi liedz sasniegt caulaicīgi un prasības to padara sarežģīt un tādēļ ir neliela kavēšanās. Analīzes periods. mums ir demo, nodemonstrējis, ka mums ir ļoti stabils pamats SIS2. Jāsaka, ka noteikts aplikācijas ir ļoti sarežģītas. Un mēs, protams, esam visu šo laiku cenšies sistēmu uzlabot. E, ir taisnība, ka šajā jomā uh, Mēs saskaramies ar ārkārtīgi ambiciozu, milzīgu projektu. Un re, nevienmēr ir iespējams paredzēt, kas īsti notiks. Taču, ko es šeit redzu, runājot par uh, sodiem, kas iespējams konsorcijām būs jāpiemēro. Mēs esam tātad izvirzījuši savas prasības attiecībā uz līgumsodiem un tieši šajā sakarā, ka sistēma nav izstrādāta līdz uh, līguma atrunātajam līmenim, līdz noteiktam uh, periodam, kad ir jāuzsāk testēšana. Un arī par to, ka viss sistēmā ir kavēšanās ar testēšanas fāzu, uh, fāzēm. Un tā tad abās šajās sistēmās ir paredzēti sodi, un šie sodi uz šo brīdi sastāda aptuveni 3,5 miljonus eiro, eh, un šī summa turpina pieaugt, īpaši viss jomā. Ja mums vajadzētu atteikties no šī projekta, tad, protams, mums eh, attiecīgi būtu jācieš ļoti liela zaudējuma. Priekšsēdētājs kundze, man ir diezgan nepateicīga situācija, bet eh, es jau sacīju, ka testi notiks 11. novembrī, un arī SIS, eh, divi sistēmā tādi būs. jo mēs vēlamies līdz gada beigām noteikt, vai šīs divas sistēmas arhitektūra ir atbilstoša funkcionalitātei, un pat cik mēs joprojām sagatavojam šo milestone, pirmo pakāpi, pamatu. Es gribu teikt, ka mēs visnotaļ atbalstam parlamenta iesaistīšanos un idejas, uh, jo es būtu ļoti es gribu teikt, ka es būšu ļoti stingrs ar mūsu līgumslēdzēju pusi, tātad ar konsorciju, kas ieviešu projektu, jo es ceru, ka tos varēs izglābt, un tie ir ārkārtīgi interesanti no tehnoloģiskā viedokļa, un galu galā mums būs ļoti ļoti efektīva sistēma, es tā ceru, nu, bet mēs nevaram būt par to pārliecināti jau šovakar, bet es visnotaļ eh, gaidu pa, parlamentu palīdzību un atbalstu. Un jāsaka, ar visu sistēmu šeit vislielāko kavēšanos rāda nevis uh, projekta izpildītājs, pasūtījuma izpildītājs, bet gan dažas dalību valsts. Es no savas puses esmu gatavs sniegt jebkuru informāciju, kāda būtu nepieciešama šī parlamenta uh, deputātiem. Paldies komisāru kungam par atbildēm un esmu saņēmusi trīs rezolūciju priekšlikumus, esam beiguši debates, eh, balsojums par rezolūcijām norisināsies 4.11.00. Un nākamā sanāksme notiks rītdien, 20. oktobrī, no 9 līdz 13, tālāk no 15 līdz uh, eh, 21, un darba kārtība, uh, kā arī visi dokumenti ir pieejami intranetā. Esam beiguši šo sanāksmi.